tad arī apstiprināsim un rezolūcijas tiks nosūtītas eh, tajās eh, paredzētajām minētajām iestādēm. 4-5 kolēģi vēl ir palikuši zālē, liels paldies jums!